So, meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Es vēlētos sākt laicīgi. Jo mums ir diezgan daudz kas darāms. Es sākšu ar to, ka sirsnīgi sveikšu šeit komisāra amata kandidātu Cecīlijas Malmstrēmas kundzi. Esiet sveicināti! Ļaujiet tad man eh, sākumā izteikt dažu ievadu piezīmes. Vispirms pastāstīšu par noteikumiem uzklausīšanai. Šos noteikumus esam arī iekļāvuši mūsu darba kārtības, 16. pielikums darba kārtībai. Tā kā mums ir arī skaidri aprakstīts tas, ko mēs šeit šodien darīsim. Esam saņēmuši arī iesniegto jautājumu rakstiskās atbildes. Un tātad šī prasība ir tikusi izpildīta. Šodien būs mutiskā uzklausīšana, uh, komisijas loceklis kandidātei. Tam mums ir paredzēts 180 minūtes. Esam vienojušies, ka sāksim ar Malmstrēms kundzes desmit minūšu ievadrunu, kurai sekos jautājumu uzdošana. Kopā uzdosim 45 jautājumus. Vēlos norādīt, ka mums ir ļoti stingri jāpieturas pie laika grafika. Mans kolēģis blakus man ļoti rūpīgi sekos tam, lai šis laika limits arī tiktu ievērots. Īsi pirms atvēlētā laika beigām ekrānā blakus laikam redzēsiet zvaigznīti. Tad, kad laiks beigsies, mikrofons tiks izslēgts, jo savādāk mums nav iespējams saprātīgi organizēt šo uzklausīšanu. Vēlreiz, Malmstrēms kundze sāks ar desmit minūšu uzrunu, un tad sāksies jautājumi. Arī par jautājumiem. Tad pirmā kārta būs no politiskajām grupām. Tātad tur būs iespēja kopā piecas minūtes katrai politiskai grupai komunicēt ar kandidāti. Teiksim tā, minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji, viena minūte papildinošam jautājumam un viena minūte papildinošai atbildēji. Šis papildinošais jautājums ir atļaus tikai pirmajā kārtā, kad uzstājas politiskās partijas. Sākot no otrās kārtas, uh, Mums ir pilnīgi skaidrs trīs minūšu režīms, minūte jautājumam, divas minūtes atbildēm. Un es vēlētos jūs aicināt arī koncentrēties savā jautājumā uz pašu galveno, lai mēs varētu noorganizēt šo uzklausīšanu tādā veidā, ka noslēgumā varam sagatavot kvalificēto atzinumu, par to, vai esam apmierināti ar kandidāti Cecīliju Malmstrēmu. Tā kā ļoti stingrs laika grafiks mums būs jāievēro. To mēs arī īstenosim. To gan nevajadzētu uztvert kā aicinājumu runāt ātri un sasteigti Jūs saprotat, ka viss at, šai gadījumā ir arī atkarīgs no tulkošanas iespējām. Koncentrējieties uz svarīgākā jautājuma uzdošanu un tā vai tā pieturieties pie atvēlētā laika. Un pēdējais organizatoriskais punkts vēlos norādīt, ka, protams, šī svarīgā uzklausīšana tiek pārraidīta tiešraidē parlamenta mājas lapā. Tāpat eh, notiek arī uzklausīšanas video ieraksts. Tu būs pieejams turpat mājaslapā. Tātad, dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis, mums ir ambicioza programma, bet esmu pārliecināts, ka mēs ļoti labi mūsu komitejā tiksim galā, tāpat kā esam to spējuši arī citās debatēs. Mums ir arī šeit viesi no ārlietu un attīstības komitejām. Tātad viņi arī ir pieaicināti vienam jautājumam attīstības komitejai un divi, divi jautājumi no ārlietu komitejas. Ar to es arī noslēdzu organizatorisko daļu. Malmstrēms kundze. Tirzniecība neapšaubāma ir kā katalizators ekonomiskai attīstībai Eiropas Savienībā un arī globāli. Manuprāt, ir acīm redzami, ka tirzniecība uh, sarežģītajā pasaulē, tā ir nepieciešama noteikumi. Un runē par to, ka šie noteikumi ir jāizstrādā ļoti rūpīgi. Nesen ASV bija pētījums par to, kā uh, tauta uztver starptautisko politiku saprast tirniecības politika. Un e, daudzi ļoti kritiski vērtē starptautisko tirdzniecības politiku un ļoti skeptiski par to izsakās. Un ba bailes par to, ka mēs nepareizajā pusē izvirzīsim noteikumus globalizācijas procesos, ir diezgan dominējoši. Tāpēc Vēstures tirdzniecības komitejai ir ļoti svarīgi lai mēs pavisam skaidri pateiktu, ka tirdzniecības politika netiek īstenota dažu interesēs, bet gan mūsu pilsoņu interesēs. Un mūsuprāt, tam ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un dialogs ar sabiedrību, ar pilsonisko sabiedrību, katrā ziņā vairāk nekā tas ir bijis iepriekš, un es domāju, ka lielākā daļa piekritīs, uh, ka tirdzniecības politika var tikt eh, pareizi veidota tikai tad, ja mēs atgūsim uzticēšanos. Un tāpēc es vēlētos vēlreiz aicināt skaidri pateikt, kā jūs savā amatā nodrošināsiet šo caurskatāmību un palīdzēsiet atgūt uzticēšanos Eiropas komisijas darbam. Bez caurskatāmības mēs runāsim arī par godīgu, taisnīgu tirzniecību. Tas mūsu komitejai ir tikpat svarīgs jautājums. Tirzniecības ierobežojumu un nišu likvidēšana bija kāda eh, modelis. Šobrīd tas ir jāveido savādāk. Godīgi nosacījumi kas sniedz iegūmus Eiropas Savienības iedzīvotājiem, bet arī mūsu tirniecības partneriem pasaulē. Manuprāt, tas ir vairāk kā skaidrs, ka ir jāskata ne tikai klasiskās tirniecības jomas, bet arī par vides standartiem, darba ņēmēja tiesībām un līdzīgiem jautājumiem, lai tirniecība būtu ne tikai brīva, bet arī taisnīga. Un tas arī šobrīd daudzos brīvās tirniecības nolīgumos e, tiks iekļauts un būs tam svarīga loma. Caurskatāmība, taisnīga tirzniecība, tas, ka būtu kā ietvars tam, pie kā mēs strādājam komitejā, un esmu pārliecināts, ka kolēģiem, kolēģiem būs daudz detalizētāki jautājumi un jau ar nepacietību gaidu uz jūsu atbildēm no jums, Malmstrēms kundze, un dod jums tagad vārdu, lūdzu. Prieksēdētāji kungs, priekšsēdētāja vietniekungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Es eh, pieturēšos pie priekšsēdētāja izteiktajiem priekšlikumiem laikā. Man ir ārkārtīgi liels gods šeit jūs priekšā uzstāties kā komisāra kandidātē tirzniecības jomā, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet manu kandidatūru, jo strādāte tirzniecības jomā pa tirzniecības komisāru man ir bijis eh, sens sapnis. Tirzniecība skaidri pierādījusi, ka Eiropā ir jāstrādā kopā. Iestāšanās par demokrātiskām brīvībām, par caurskatāmību ir bijis manas mūsu politiskās karjeras pamatakmeņi, kā šajā parlamentā strādājot tā padomē un Eiropas komisijā. Un es ceru, ka man izdosies šos principus piemērot arī tirsniecības komisāra samantā. Tirsniecības politikas galvenais mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Un vēsturiski tirsniecība Eiropā ir bijusi viens no labklājības stūrakmeņiem. Šobrīd tirzniecība palīdz eh, atkopties no krīzes tādām valstīm kā Spānija un Īrija. Un visticamākais, ka tiem, kur šobrīd ir bezdarbā, pavisam drīz eh, tirzniecība ļaus atrast jaunas darba vietas. Pasaules eh, ekonomika kļūst arvien vairāk saistīta savā starpā, un apmēram 30 miljoni Eiropā tiešā veidā šobrīd ir saistīta ar tirzniecību un eh, ceru, ka šis skaitlis vēl pieaugs. Pie tam eh, attīstoties valstīm ārpus Eiropas Savienības, arī ar šīm valstīm izveidosies tirzniecības saiknes. Globālā aspektā raugoties, tirzniecība ir viens no instrumentiem, kā uzlabot daudz pasaules iedzīvotāju dzīves apstākļus. Patreizējā situācijā, strādājot par iek, iestrādājot iekšlietu komisāru samatā, es redzu, cik svarīga ir tirzniecības loma daudzu ģimeņu dzīvē. Un visbeidzot, tirzniecība ļauj cilvēkiem tuvināties vienam otram, jo tā ļauj apmainīties ar idejām un labāk iepazīt vienam otru. Tāpēc nav nekādu šaubu, ka tirzniecība nodrošinās drošu nākotni visiem pasaules iedzīvotājiem. Tomēr tas nenozīmē, ka atvērtiem tirgiem un tirzniecībā ir jēga pašiem par sevi. Nē, tas ir tikai instruments. Tāpēc Tirzniecība nedrīkst aizstāvēt šauru grupu intereses, tirzniecībai ir jābūt visas sabiedrības labuma nesējai. Ja es tikšu apstiprināt tirzniecības komisāru samatā, tad es darīšu visu un izmantošu visus Eiropas Savienības instrumentus, lai nodrošinātu sekojošo. Pirmkārt, tirzniecības politikas galvenais nolūks ir nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, radīt jaunas darba vietas, nodrošināt patreizējo darba vietu eksistenci resursi. Tomēr tam ir nepieciešama vesela virkni papildus pasākumu. Un eh, patreizējā pasaulē, ātri mainošajā pasaulē, tirzniecība var radīt jaunas iespējas. Otrkārt, tirzniecības sarunām ir jābūt caurskatāmām, lai visas iesaistītās puses un visi iesaistītie indivīdi izņem būtu iespējas izteikt savu viedokli. Treškārt, tirzniecības politika ir ne tikai sadarbības politika, bet arī spēcīga vārdu politika. Eiropas savien, Savienībā ir skaidri jāsa, jāpasaka, ka tirzniecības politikai ir jāstiprina stiprina Eiropas eh, vides, darba apstākļi un arī daudz citi. Tas nozīmē, ka eh, cīņa pret negodīgu komercdarbību būs viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Un ceturtais, eh, Eiropai ir plašāki starptautiski mērķi, kuru sasniegšanai arī tiks izmantotas tirzniecības metodas. Uh, Es e, izmantošu visus šos četrus principus strādājot tirdzniecības komisāra samatā. Vispirmām kārtām tie tiks izmantot pasaules e, tirdzniecības organizācijas darbā. Es esmu liberālā spārna pārstāve un uzskatu, ka uh, E, daudzas valsts no tirniecības tikai iegūs, un šī daudz, daudzpusējā darba kārtība būs viena no manām prioritātēm. Nākamais - divpusējas tirniecības sarunas, bet par tām sīkāk pēc kāda brīža. Vēlētos tikai pieminēt e, mūsu ekonomisko sadarbību ar Āzijas lielajām ekonomikām tādām kā Ķīna un arī Amerikā. Es e, darīšu visu, kas manos spēkos, lai izveidot jauno partnerības nolīgumu ar Āfrikas valstīm, kā to ir vēlējies komisijas ievēlētais priekšsādātais Junkerkungs. Un tas attiecās arī uz Eiropas Savienības ārpolitiku un kaimiņu attiecību politiku. Bet eh, ja nu ir viena joma, kurā nākošajam tirzniecības komisāram būs ļoti daudz darāmā, tad tas ir TTIP. TTIP eh, ir viens no visvairāk agrāk apspriestajiem nolīgumiem, un pēdējos pāris gadus eh, esmu sekojusi līdz TTIP sarunām mazliet no attāluma. Mani pārsteidz, par ko tad runā. Atcerēsimies, ka katru dienu pāratlantiskajos tirzniecības nolīgumos un tirzniecības līgumos e, tiek pārskaitīti 2 miljārdi eiro. Tas rada ļoti lielas iespējas un jaunas e, inovatīvas risinājumus, bet, e, lai to visu sakārtotu un lai Eiropas ekonomika atkal sāku plaukt un zelt, mums ir jāizmanto šīs tirzniecības iespējas. Bet vienlaicīgi mēs dzirdam arī balsis, ka komisija ir samazinājusi mūsu augstās prasības pārtiks drošībai, un tas šobrīd liek uz spēles TTIP nolīgumu kā tādu. Tā nav taisnība. Un tomēr cilvēki ir nobežījušies, un mums cilvēkiem ir jāsniedz atbildes, un noteikti jāizvērš dialogs ar iesaistītajām pusēm. Uh, Vispirmām kārtām, TTIPam ir ļoti būtisks eh, potenciāls, tiešām liels potenciāls radīt Eiropā jaunas darba vietas un veicināt ekonomisko izaugsmi. Bet mums ir nepieciešama skaidra atrunāta iepirkuma nosacījums, tarifus, eh, darba tirgu, mums ir nepieciešama konkrēta praktiska risinājuma, līdz ar to TTIP būtībai ir jābūt pirmajā vietā. Otrais, Eiropas Savienības nostāja ir pilnīgi skaidra šajās sarunās patreizējais aizsardzības līmenis, kas ir noteikts veselai virknei tirgus nozaru, tam ir jāsaglabājās, jo tas ir viens no Eiropas demokrātijas pamatakmeņiem. Mēģinot rast eh, visiem pieņemamu skatījumu uz veselības, vides, darba tirgus un patērētāju aizsardzības noteikumiem, mēs tos nekādā gadījumā nepazemināsim. Trešais Ir arī strateģiska dimensija šajā momentā, un ja pasaules divas lielākās ekonomikas vienosies par starptautiskiem tirsniecības noteikumiem, tad tas būs piemērs visai pasaulē. Ceturtais - investīcijas, un īpaši investīcijas strīdus izšķiršanas kārtība. Protams, tas uztrauc daudzus, bet vispirms vēlētos varbūt eh, vispārīgākos vilcienos eh, parunāt par šo investīciju strīdus izšķiršanas kārtību ISDS. Eh, ir šādu gadījumu jau vairāk tūkstoši visā pasaulē, un pēc manām domām ir iespējams izveidot sistēmu, kas varētu atbildēt iesaistīto pušu bazām. Mums ir e, jāizvairās no investīcijas strīdus izšķiršanas kārtības ļaunprātīgas izmantošanas, un mēs to vēlamies nodrošināt ar caurskatāmību. Galvenokārt, lai ISDS netiktu izmantots, lai samazinātu sabiedrības interešu ietekmi, un tas būs viens no maniem stūrakmeņiem nākamajās sarunās. Un tāpēc e, Nākamajā gadā komisija sagatavos parlamentam padomēji apstiprināšanai konkrētu tekstu, un tas tiks nopublicēts arī DG Tran mājaslapā. Par TTIP eh, jau daudz ir ticis runāts iekļautajā ISDS vai nē, tāpēc komisija ir eh, nolēmusi iesaldēt šo sadaļu. Un 15. Eh, jūlijā Junkers ir pieņēmis, ka Eiropas Savienības dalību valstu tiesu lēmumi šobrīd tiks tā kā iesaldēti un e, arī šajā kontekstā ir jāņem vērā jurisdikcija. Es turpināšu strādāt jau iesāktajā virzienā. Un, e, ja šis jautājums parādīsies, tad tas tiks arī tālāk izskatīts. Uh, Mēs esam uzsākuši plašu sabiedrības aptau, aptaujāšanu par investīciju aizsargāšanu un redzēsim, kādi konkrēti varianti parādīsies. Kā jau teicu, patreizajā momentā ISDS sarunas ir iesaldētas un ceru to izskatīt kopā ar jums. Ceturtais Mūsu mērķi tiks izskatīti patreizējās sarunvešanas mandāta gaismā, un es dalību valstīm un jums šā gada beigās sagatavošu šo sarunu pārskatu. Prieksēdētāji kungs, ir viena joma, kurā es vēlētos eh, vēl konkrētāk pakavēties, un tā ir caurskatāmības joma. Lai nevienam nerastos iespējas, ka mēs kaut ko slepus aiz slēgtām durvīm vienojamies, Nē, tā nav. Un tomēr, ja jūs eh, savu uzticību uzliksiet uz maniem pleciem, tad es tai atbildēšu. Protams, eh, TTIP sarunas turpināsies, un kā jau Junker kungs man ir lūdzis, es eh, publiskošu manu, manis vadīto sēžu protokolus. Un tie būs pieejama arī visām ieinteresētajām pusēm. Uh, Mēs mēģinām sadarboties ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī visiem, kas eh, to vēlēs, kas vēlēsies uzzināt par šo demokrātisko procesu. Es esmu gatava nodrošināt, lai pilnīgi visi Eiropas parlamenta do, deputāti uh, saņemtu dokumentus, kur šobrīd ir pieejami tikai un vienīgi ierobežotam interesantu lokam. Bet, protams, tam būs nepieciešama konfidencialitāte, bet es esmu gatava diskutēt ar Langskungu. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, TTIP, protams, ir viens no svarīgākajiem mērķiem Eiropas Savienības komerces politikai, bet Eiropas Savienības tirzniecības politika neaprobežojas tikai ar transatlantiskajām attiecībām. Mēs esam apņēmušies arī īstenot eh, bezprecedenta programmu, lai varētu tāras rezultātā radīt miljoniem darba vietu un dot ļoti būtisku atbalstu uh, izaugsmai un uh, investīcijām Eiropā, kas ir tik ļoti nepieciešams. Gatavoties šai uzklausīšanai, es konstatēju, cik lielā mērā tirzniecības politiku varētu uzskatīt par tādu sausu un tehnisku jomu, bet tāpat laikā es saprotu, cik lielā mērā tas uh, saskaras ar mūsu realitāti, ar katru mūsu dzīvi, cik lielā mērā tas skar visu politisko nostādņu kopumu Eiropas Savienībā un pasaulē. Un tieši tāpēc katram un katrai ir jābūt iespējai sevi izpaust, un tieši iemeslu pēc notiek arī šī uzklausīšana, un tā ir tik būtiska. Uh, Visaptarošā demokrātijā, kāda ir mūsējā, tas ir tieši parlaments, kurš pauž pilsoņu vēlmes un uzskatus, un tirzniecības politika nekādā veidā nevarētu izskatīt sabiedrībai svarīgus jautājumus bez tās leģitimitātes, ko jūs kā parlaments tai piešķirat. Uh, tieši tāpēc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 Jā, paldies. Kā jūs jau zinat, mēs politiski tikko pabeidzām šo vienošanos pagājušo nedēļā ar Kanādu. Tāpat ETIP, Japāna, Singapūra. Protams, arī Ukraina, Austrum partnerība, bet arī Vidusjūras reģions, kur mums ir paredzēta brīvās tirdzniecības asociācijas vai uh,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 sekas citiem līgumiem. Emma Maklārkin tālāk.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 Mēs to esam centušies darīt, gan mans priekštecis, gan es, un esam daudz pavirzījušies tālāk, un Vācijas valdība, kas prasīja šī jautājuma izvērtēšanu, ir sniegus pozitīvu atbildi par to, kurā virzienā seta šobrīd virzās. Neesam vēl pilnībā izgājuši uh, šo pārsūdzēšanas procedūru, kanādieši vēl to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 un es varu apņemties nodrošināt maksimumu, kas ir iespējams šajā situācijā, izvērtēt to vispārīgā līmenī un attiecīgi strādāt kopā ar parlamentu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Žadokungs. Madam Malstrums. Malstrums kundze, jā, es esmu šeit aizmugurē, prezidijā sēžu, jā, un nedaudz augstāk sēžu, nu vēl dažas dienas. Uh,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 attiecībā uz to, ka nevajag uh, ISDS un nevajag uh, šādas jurisdikcijas ierobežojums. Uh, tātad, ka nevajag to ne ASV, ne šeit. Un šodien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 kā tirzniecības komisāri jūs iestāsieties par jaunu ES un apvienotās karalists tirzniecības līgumu. Un es e, vēlētos, lai uz šo jautājumu jūs atbildētu atbildēt pēc būtības un nevis izvairītos.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 Eh, ietekmes izvērtējums cilvēktiesībām vai Šuterkungu sadarbību, lai mums tiešām beidzot būtu labs cilvēktiesību ietekmes novērtējums.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 likvidēt šos traucēkļus, un tad, protams, tas būtu dalībvalsts ziņā, vai tās to gribēs izmantot. Un eh, enerģētika, protams, jā, ir viena no Junkera kunga eh, prioritātēm, tātad nepieciešama diversifikācija un tāda plašāka mm, enerģētikas politika Eiropas Savienībā, un tētip nolīgums ir tikai viena maza sadaļiņa tajā visā. Paldies! Dīgies. Paldies. Nākošais. Grācies, prezidente. Brigas kundze. Paldies priekšsādātājiem Alstroms kundze.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 Tas būtu liels tirgus potenciāls, bet tas ir ļoti tāds aizsargāts tirgus un pagaidām neesam atraduši veidu, kā virzīt priekš sarunas ar Meksiku. Jā, tā ir prioritāte. Mums ir vecs nolīgums ar Meksiku. Ir eh, vienošanās starp Eiropas Savienību un Meksiku par eh, līguma aktualizēšanu. Tā tad tāds. Uh,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 tā skaitā arī veselības aprūpē un izglītības jomā. Kā jūs domājat? Cik uh, reāli ir šāda iespējamība un sarunās par līgumiem, kur nav izslēgts šādas jomas? Vai jūs varat apsolīt, ka uh,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 Ja mēs aplūkojam pasaules ekonomiku, mēs redzam, ka eh, preču viltošanā ir iesaistīts ļoti daudzas valstis.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 Un arī datu aizsardzības līgumā, kuru, kur sarunas veda Viviana Redinga un viņas pēctecis. Tā kā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 Tirsniecības nolieguma atbild Malmstrēms kundze galvenokārt ir domāti, lai atrunātu eh, tarifus pieeju tirgiem un līdzīgi. Un tas arī ir visu tirsniecības nolieguma galvenais nolūks un mērķis. Bet eh, visā pasaulē un Eiropas Savienībā mēs eh, tirsniecības noliegumus padaram mazliet paplaši, paplašinātus, mēs tajā iekļaujam par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 Gestatten Sie mir nach einer Minute ein paar Punkte unter. Centīšos eh, iekļauties atvēlētajā laikā.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 tagad man ir tas gods dot eh, attīstības komitejas priekšsēdētājai vārdu. Lūdzu. Um, gonna... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot saiknes starp eh, tirzniecību un attīstību. Jūs jau ievadā minējāt par eh, saikni strateģiskai partnerībai un Āfrikai, kā ar, ar citiem aspektiem, ar uh, EPA, ar uh, un citiem priekšlikumiem,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 un cerams arī tālāk varēsim atlikušo līgumu daļu īstenot, un Eiropas uh, Savienības nolūks nav ļaut Krievijai grozīt šo līgumu. Tātad uh, partneri šai līgumā ir Ukraina un Eiropa, un citi partneri to nevar mainīt.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 pat situācijā, ja Eiropas parlaments to ir apstiprinājis. Un iespējams, ka būs gadījumi, kad būs nepieciešama juridiski paskaidrojumi, ko tad nozīmē miksēts nolīgums. Kāda būtu jūsu izvēle? Jā, saka Malmstrēms kundze, paldies e, šās komitejas priekšsēdētāja vietniekam. Šī situācija kļūst ar vien vairāk problemātiska, jo var izrādīties ka pat pirms sarunu uzsākšanas padoma uzreiz jau e,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 brīvprātīgi vajadzētu uzņēmumiem iekļauties šajā procesā, jo komisijai ir bāžas, ka ja šis eh, process tiks padarīts par obligātu, tad liela daļa uzņēmumu to uzskatīs par kādu uzspiestu ideju un tas eh, neradīs iespējamo atbalstu. Par Izrēlu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 teiksim, dažādai savstarpēji atzīšanai, ja varētu likvidēt dažādas procedūras, varbūt arī kādu standartu, un tāpēc esam ļoti skaidri iekļāvuši sadaļu par MVU TTIP nolīgumā, jo tas ir ļoti būtiski abām pusēm, ehm, tātad Atlantijas okeāna abos krastos, tā ka piekrītu jums, tas būs papildus atbalsts MVU, jo mums ir Eiropas līmenī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 Es eh, attiecībā uz e-pastu es varu teikt tikai to, ka es noraidu tajā pausto informāciju un es nezinu, no kurienes tas nācies. Fīsas kungs. Paldies, priekšsarētāji. Malmstrēms kundze. Ļaujiet man mazliet eh, parunāt par eh, antidempinga instrumentiem,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 izvērtēšanas sistēmu, kas uh, izvērtē brīvās saimniecības nolīgumus arī kā daļu no informatīvās kampaņas, lai parādītu Eiropas iedzīvotājiem, cik svarīgi ir īstenot brīvās saimniecības nolīgumus. Tas, manuprāt, eh, noteikti atvieglotu uzņemties lielāku iniciatīvu un gūtu atbalstu jaunu līgumu slēgšanai. Uh,